uzklausīt mutisku jautājumu attiecībā un par pārēju uz vasaru laiku. Es dodu bez kavēšanās vārdu iesniedzējiem Svobodskungam. Priekšsēdētājs. Kolēģi, komisārs, publiskās uzklausīšanas eh, konstatējumi par pārēju uz vasaras laiku, kas notika martā, parāda, ka enerģijas nozarē pēc tā nav vajadzība. Tas, ko mēs ietaupām uz gaismu, eh, tiek iztērēts apkurē. Tas pats attiecas uz transportu. Saskaņā ar neseniem deviņu universitāšu pētījumiem ir ļoti daudz veselības problēmu. Pārēja uz šo vasaras laiku izraisa problēmas ap, ap 20% iedzīvotāji, savukārt atlikuši 80 tās neapzinās. Problēmas ir nogurums, miegainība, gremošanas problēmas, migrēna depresija, kā arī ģenētiski slimību sāsināšanās, obezitāte un pat sirdskaitas. Pārreiz vasaras laika izraisa nopietnas grūtības eh, cilvēkiem, kas cieš no autisma. Pētījums uzskata, ka tiešās un netiešās izmaksas veselības ziņā ir ir 131 miljārds eiro. Tas nozīmē, ka Eiropas pilsoņi tērē praktiski tikpat daudz, cik par Eiropas Savienības funkcionēšanu. Uh, komisijas reakcija. Pēc tās sekoja preses relīze, kurā norādīts, ka dalībvalstis nav sūdzējušās un komisija negrasās nodarboties ar tik nebūtisku jautājumu. Vai varētu uzskatīt 20% iedzīvotāju veselības problēmas par nebūtisku jautājumu? Vai komisija ir domājusi par kaitējumu cilvēku veselībai, kas ir uh, Eh, pielīdz zināms pilnam Eiropas Savienības budžetam arī, ka tas būtu nebūtisks jautājums. Eh, tiek apgalvots, ka sūdzību nav, tomēr sūdzības tiek saņemtas, iedzīvotāji sūdzās mums, Eiropas parlamenta deputātiem, un tam vajadzētu būt pietiekami komisijai, lai tā uzsāktu strādāt ar šo jautājumu. Un es gribētu uh, Eh, lūgt komisijai pierādījums, ka šo deviņu universitāšu pētījumi ir nepareizi un ka ir vērts atstāt spēkā pulksteņu grozīšanu. Un ka 20% iedzīvotāju veselības problēmas ir nebūtisks jautājums. Paldies! Nākošais runātājs Skrāverkungs komisārs kundze, godātie kolēģi, paldies jūri komitejai un tās priekšsēdētājiem Pavelam Svobodam par šo iniciatīvu, ko TRAN komiteja un jūri komiteja kopīgi iesniedz. Jo, protams, ka tas viss atstāja ietekmi arī uz transporta drošību, uz transporta eh, nozari, eh, strādājušo darba laiku un tā tālāk. Tieši tādēļ šogad martā mēs rīkojām kopīgu uzklausīšanu abām komitejām par šo tematu. Ekspertu viedoklis bija viennozīmīgs. Argumenti par labu pārējai uz vasaras laiku, vasaras laiku ir apšaubāmi. Un, uh, nav nekādas zinātniska pamatojuma šādai laika maiņai. Tāpēc es piekrītu Pavelam Svobodas sacītājiem par komisijas paziņojumu presē, bet arī par komisijas atteikšanos šo jautājumu skatīt nopietni. Sākotnējā argumenta bija energotaupījumi, ietaupījumi. Un es kā zaļās partijas pārstāvs, protams, atbalstu energoresursu taupīšanu, bet kas tad īsti šeit ir konstatēts? Daudzos pētījumos ir atklāts, ka tam nav nekāda ietekme. Īstenībā ir pat negatīva ietekme, nevis pozitīva. Tā vietā, lai ietaupītu enerģiju, mēs to izšķērdējam, un tāpēc tas ir jāmaina. Mēs vēlamies pārbaudīt, vai šī brīža sistēmai vispār ir jēga vēl. It īpaši transporta nozarē mums ir acīm redzams problēmas. Cilvēki ir noguruši pēc eh, pārējais vasaru laiku, jo ir gulējuši par stundu mazāk, un tas apdraud drošību. Transporta eh, attiešanas laiki mm, bieži vien ir eh, vilcieniem ir jāaptur savus ceļus uz stundu, gaidot šo pāreju, lai sakristu laiki Daudzi procesi eh, transporta nozarē un loģistikā ir ar pārtraukumiem. ASV ir aprēķinājusi eh, izmaksas 1,7 miljārdi eiro gadā. Eh, tas mums izmaksā, vai mums ir tik daudz liekas naudas, man tūkstošiem ierosinājumu, kur mēs labāk varētu tērēt šo naudu. Iedzīvotāji interesēs būtu katrās da, kā, kā, kā no katras dalībvalsts burtiski rakstījuši cilvēki. Tāpēc arī eh, jautājums komisijai, kāpēc viņi eh, komisijā ne, neuztver to nopietni un neiepazīstas ar zinātniskiem pētījumiem, tā skaitā no ASV. Uh, kāds eh, ir eh, komisijas rīcībā esošo iegūmu un izmaksu aprēķins, eh, kas pamato viņa lēmums, un ko viņi saka par to, ka preses paziņojumā, ko viņi ir izplatījuši, tie dati tiek apšaubīti no ekspertu puses. Vēlreiz paldies Jurī komitējai un Pavelam Svobodam un komisijai saku paskarieties uz faktiem objektīvi un ar nepacietību gaidam jūsu atbildi. Paldies! Merci, monsieur. Et je vais donc passer... Paldies. Paldies. Un tagad vērts komisārai Bulcē, lūdzu. Madam President. Gudatā priekšsēdētājas kundze, gudatie dāmas un kungi deputāti. Komisija apzinās, ka pilsoņi um, dēls atcelt vas, pārējais vasaras laiku. Pilsoņi galvenokārt norāda uz veselības problēmām, ko tas rāda. Uh, Taču ir arī ir jautājumi par to, vai iemesli, kāda dalībvalsts ir ieviesušas šo pārējus vasaras laiku, joprojām ir aktuāli. Eiropas komisija ņem vērā ļoti nopietni pilsoņu satraukumus un esam izskatījuši, iepazinušies ar dažādiem pētījumiem par šo jautājumu. Taču šie Pētījums nes ļoti dažādus rezultātus. Līdz ar to mēs nevaram nākt klajā ar vienu uh, skaidru argumentu attiecībā uz ietekmi uz veselību, enerģiju, uz uh, ceļu satiksmes drošību vai ražošanu. Eiropas uh, komisijai nav aprēķini par ekonomiskiem ieguvumiem un uh, izmaksām, kādas rastos, ja mainītos. Uh, Šī pārējus laika mums nav arī aprēķinu par uh, Uh, to, kā tas ietekmē dažādas nozares, tā skaitā enerģētikas nozara. Komisija uzskata, ka iemesli, kādēļ ir pieņemta direktīva par uh, vasaras laiku 2001. gadā, lai nodrošinātu iekšējā tirgus atbilstīgu darbību, harmonizējot uh, laika, jo laika joprojām šī direktīva ir aktuāla. Līdz ar to komisija neredz iemeslu, kādēļ tagad vajadzētu pārskatīt šo direktīvu. Merci, nous allons ouvrir euh, le... Paldies, un tagad sāksim debatas grupu vārdā, ETP vārdā, lūdzu, Grāda kungs, divas minūtes. Komisārs kundze, Es jūs augsti vērtēju, bet komisijas atbilde ir vienkārši nepieklājīga. Vienkārši nepieklājīga. Viņiem ir problēmas, bet ne jau visiem. Un ja jūs nopietni uztvērtu cilvēku bažas, tad nepietiek ar šādu izteikumu, ka tā tas ir bijis. Jau vairāk kā desmit gadus komisija nesniedz nopietnu atbildi. Pētījumi ir pieejami. Un e, atbilde ir burtiski tāda, kur kabarē mēs varētu dzirdēt jebkurā citā tematā, jebkurā citā veselības eh, aprūpas eh, jomā visi satraucas, izņemot šo un komisārs kundze. Centrālais eh, jautājums un nododiet to tālāk visai komisijai. Jautājums vai nav par to, vai ir pietiekami iemesli uh, Eh, atteikties no tā, bet vai kaut viens iemesls ir divreiz gadā cilvēks kaitināt ar šo pasākumu? Jums ir jāpamato, kāpēc mēs divreiz gadā to darām, nevis mums ir jāpierāda, ka mēs vēlamies normālus apstākļus, parastos apstākļus. Nu, un tas nebija divreiz gadā grozīt pulksteni ar dusmām, un man vienalga, cik daudz nav nekādu iemeslu to darīt. Nosauciet kaut vienu pierādījumu, kāpēc mums divreiz gadā ir jādara. Tad es būšu jūsu pusē. Ja savādāk mēs, eh, mums vienkārši jāatsauc šī eh, direktīva. Mēs vēlamies mazāku regulējumu. Ko tas nozīmē, ja mēs divreiz gadā darām to, kam nav jēgas? Ja būtu jēgas, jums būtu arguments. Bet nu jau viss ir skaidrs šobrīd, nav nekādu argumentu, bet ir problēmas gan. Mums vienkārši ir jāatgriežas pie normālās situācijas, un iekšējā tirgus arguments ir vismuļķīgākais no visiem. Jo mēs absolūti nevēlamies, eh, lai katrā valstī būtu savādāk. Nē, visi vienādi. Protams, iekšējā tirgu viss vienādi. Bet, dāmas un kungi, lūdzu nopietni izturēties pret šo jautājumu. Tad, kad es sāku virzīt šo jautājumu, tad man viss sacīja, ka es eh, sapņoju kaut ko, bet desmit tūkstoši parakstu jau ir savākti. Lūdzu, uztveriet to nopietni. La parole. No. Paldies, un tagad sociāldemokrāta vārdā Regnevs kundzē vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, jūs redzat, eh, šī ir ļoti kaislīga diskusija, kaut arī mēs vēl neesam pārāk daudzi skaitliski šai zālē. Uh, bet uh, atbilde ir ļoti tehniska un ne, īsti neatbild uz cilvēku bažām. Šeit nav runa par iekšējo tirgu, bet gan par to, ka laiks ietekmē katru cilvēku individuāli. Un katram ir arī personīgais viedoklis par to, jo šī ir lieta, kas skar katru privāto dzīvi. Un uh, tieši tādēļ es vēlētos arī uh, iestāties par šo eh, atteikšanos no laika eh, maiņām, jo cilvēkiem ir eh, šeit cilvēki nav ar milzīgu lobētāju atbalstu. Cilvēki saskarās ar problēmām, Bet uh, problēmas ir tādas dažiem, ka, piemēram, skolas laika netiek mainīti, un tad daudziem ir problēmas piecelties, vairāk apkurs ir e, nepieciešams. E, šis ir arī aicinājums neļaut cilvēkiem celties tik šausmīgā rīta agrumā, kad ārā vēl ir tumšs. Un tagad vērts Kilonēns kundzei goja vārdā. Liels paldies! Priekšsēdētājs kundze, šī direktīva par uh, noteikumiem attiecībās vasaras laiku ir jāmaina. Tā, lai šī pārēja uz vasaras laiku vairs nenotiktu. Tas ir absolūti nevajadzīgi, to pierāda pētījumi. Tiek traucēts cilvēku miegs, grozot uh, pulksteni. Tī īpaši tas skar bērnus un arī vecā gadgājuma cilvēkus Un uh, atbilstīgi pētījumiem mēs redzam, ka pārējā uz vasaras laiku ietekmē cilvēka garīgo veselību, var veicināt depresijas simptomus. Ļoti daudz naudas tiek iztērētas uh, šeit labiem Eiropā. Vai tiešām Eiropas komisija vēl vēlas uh, padarīt smagāku šo slogu? Ir taču ietekmē arī uz ekonomisko dzīvi un aktivitātēm. Krievijā viņiem ir izdevies atteikties no šīs pārējas uz vasaras laiku. Tam ir bijuši pozitīvi rezultāti gan attiecībā uz ekonomiku, gan cilvēku veselību. mēs vairs nevaram spēlēties ar cilvēku un arī dzīvnieku veselību. Mums uh, ir jāpatur ziemas laiks un arī uh, mana valsts var tad vairāk pievienoties tām, kā situācija ir uh, Centrāla Eiropas uh, valstīs. Paldies, un tagad Hautala skundze zaļo vārdām. Paldies, priekšsēdētāji, tiešām ir neticami, ka. Kā Eiropas Savienības ekonomikas konferencē, ka Eiropas komisija risina ļoti nopietnus jautājumus, un šis nav pietiekami nopietns. Tiešām ir neticami, ka jums ir šāda veida augstprātīga attieksme pret cilvēku satraukumiem katru reizi, kad es par to rakstu Facebookā, es saņemu tūkstošiem komentāru. Šis jautājums pilsoņiem ir ļoti svarīgs. Es to visu ļoti labi atceros, jo arī mans eh, bērns piedzima tad, kad tika mainīts eh, laiks, eh, pār, notika pārējais vasaras laiku 91. gadā. Šī ir jautājumi, kas ietekmē cilvēku veselību, tas ietekmē cilvēku un arī dzīvnieku bioloģisko pulksteni, un tas viss var radīt ļoti lielus eh, riskus uz ceļiem, skolās, bērnu dārzo. Šī situācija ir jāmaina esošā direktīva ir uh, ļoti novecojusi. Mums uh, šis jautājums par pārējais vasaras laiku ir jāatstāja vēsturē. Jo mēs zinām, tas ietekmē ekonomisko dzīvi, cilvēku personisko dzīvi. Un kā teica arī kolēģi, ja jau Krievija var uh, iestāties par cilvēku dzīvnieku veselību, kādēļ mēs to nevaram darīt? Paldies! Un tagad vērts uh, eh, Stugiet kungam e nepārdā vienu minūtu. Voorzitter, dank u wel. Wij zijn blij dat de tijd niet heeft stil. Paldies, priekšsēdētājs. Laimīgā kārtā. Uh, laiks neapstājas komisijā un tai izdodas runāt par šo jautājumu. Pirms pieciem gadiem mūsu partija jau runāja par šo problēmu. Vai jūs zināt, Brita aptauja par vasaras laiku konkrēti, ka vasaras laiks veselībā ir daudz labāks nekā ziemas laiks. Mēs e, sakam, e, pārtrauksim pārēju uz ziemas laiku. Vasaras laiks ir labāks veselībai, turismam, e, turismam ekonomikai, enerģijai. ekonomikas taupīšanas periodā apgaismošana neizmaksā tik uh, daudz, bet gaisa kondicionieri darbojas vairāk. Tāpat neaizmirsīsim dienas ritmu izmaiņas, kas izraisa daudzus nelaimes gadījumus. Vai komisija un padomu varētu pateikt, vai ir pietiekami daudz pamatojuma atteikties no ziemas laika, un vai esat gatavi to darīt? Paldies! Nākošais runātājs uz divām minūtēm, deputāts Bekers. Priekšsarētājs kundze, komisārs kundze, kā jūs redzat, šeit jums visas politiskās grupas vēlas pārmaiņas un ir sašutušas par komisijas nerīkošanos un padomas attieksmi. Mēs prasām tūlīt pat veikt pārbaudi par divreiz gadā veicamo laika maiņu. Mums ir nepieciešams nopietnu, zinātnisku un pamatotu argumentāciju. Tas, ko jūs mums stāstat, neatbilst tādai kvalitātei, zinātniski nopietniem pa, eh, faktiem. Mums nav nekādu ieguvumu energojumā, mums ir augstas izmaksas un neskaitāmi atzinumi un zinātniski pētījumi, cita starpā no deviņām Eiropas universitātēm, eh, biologi, mediķi, eksperti visdažādākajās jomās pierāda, ka ir milzīgas izmaksas un lieli riski, un mēs nesaprotam, kāpēc šos riskus nevar pārbaudīt. Eiropā, protams, ka tas skar arī cits jautājums. Migrācija, protams, ir svarīga, darba vieta izveide, bet cilvēku veselība un naudas izšķērdēšana arī ir daļa no kauza prima pieaug um, satiksmes negadījumu skaits, a, Austrijas uh, apdrošināšanas uh, uzņē, sabiedrībai ir uzrādījusi par 48% lielāku negadījumu skaitu pagājušajā nedēļā. Uh, un Es eh, piekrītu Junkar kungu viedoklim, eh, ka ir ik pēc pāris gadiem jāpārbauda, cik tiesība akti vēl ir aktuāli. Šeit tas nav noticis. Lūdzu, esiet atbildīgi. Breton, Nākošais runātājs uz vienu minūti deputāts Lebretons. Paldies! Komisārs Kundze, ne jau 40 gadus, divreiz gadā Eiropieši groz pulksteni. Vajag ieviest vienotu laiku, kā to izdarīja Krievija kopš 2011. gada. Eksperti ekspertu secinājumi pierāda, ka šī pulksteņa grozīšana izraisa veselības problēmas gan uh, Eh, sirdsritma ziņā, gan eh, uz bēdiem tas atsaucās, gan uz lopkopību. Turklāt nav konstatēta netiek pozitīva ietekma uz ekonomiku, ne, ne ceļu negadījumu skaita samazināšanās. Eh, šādas gaidas izsaka 76% francūžu, ka vajadzētu saglabāt vasaras laiku un aicinu pārtraukt šo bloķēšanu, ko neviens neizprot. Paldies, un tagad mēs pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Ras, eh, ir astoņi pieteikumi saņemti. Pirmais runātājs deputāte Zaborska. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Kolēģis Svobodā ir sagatavojis šo jautājumu, un es gribu pateikties viņam par neatlaidību. Šis administratīvais pasākums mums nāk līdzi no pagājušā gada. Es gribētu zināt, vai tie argumenti, kas bija spēkā pirms simt gadiem, ir spēkā vēl šodien. Tas fakts, ka komisija izturs pret parlamenta uh, iniciatīvu ironiski, manuprāt, ir uh, nepiemēroti divu iemeslu pēc. Administrācija eh, nevajadzētu izturēties ironiski ne pret vienu priekšlikumu, un otrkārt komisijas pienākums ir iesniegt jebkuru priekšlikumu pienācīgai analīzai. Tāpēc vēlos atkārtot jautājumus, kurus uzdeva kolēģi, un lūdzu komisiju izturēties pret šo jautājumu nopietni. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Frunzulika uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Man bija teksts angļu valodā, bet aizcieņas pret jums es izteikšos franču valodā. Šī temata sakarā, mani draugi un kolēģi, jūs zināt, Mani bērni dodas uz skolu no rīta, un tā kā tiek grozīts pulkstenis, viņi dodas uz skolu rīta gaismā, un nevis tumsā. Un es gribētu, lai mani bērni dodas uz skolu gaišajā un nevis tumšajā laikā. Ja tajā pašā laikā es domāju, ka vajadzētu analizēt šo parādību ietekmi, jo ir daudz pozitīvas ietekmes. Tomēr ticiet man attiecībā uz situāciju, kāda ir šobrīd Eiropā, ņemot vērā mig migrāciju, Grieķijas parāda krīzi, ekonomisko situāciju, bezdarbu, sociālo situāciju un vispār, jo es nedomāju, ka šobrīd ir īstais laiks pār šo jautājumu runāt. Tajā pašā laikā nepiekrītu komisijas arogancei šī jautājuma sakarā. Paldies, paldies par šiem pūliņiem, Frunzelīka kungs. Nākošais runātājs deputāts Marijas. Vai arī jūs izteiksieties franču valodā? Nē, tikai grieķu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, kolēģu masveida atbalsts šīm debatēm parāda to, ka problēma pastāv. Un jūs atbildes stils e, neliecina par nopietnību. Šis jautājums bija jārisina jau pirms e, vairākiem gadiem. Jūs redzat, ka pētījumi rāda un argumentē to, ka vasaras laikam ir negatīva ieteikuma uz veselību, transportu, Eiropas rūpniecību, un tā nesamazina enerģijas izmaksas. Pret šo jautājumu ir jāizturs nopietni, un tas ir jāskata. E, iedzīvotāji nāk klajā ar satraucošu vēstījumu, un ir nepieciešams sniegt nopietnu atbildu šo jautājumu. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Aropē gerbiama komisare noriu padėkoti kolegoms. Jā, paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Vēlos pateikties eh, kolēģiem par šī jautājuma iesniegšanu Eiropas parlamentā. Vēlos vērst jūsu uzmanību uz vēl vienu nozari, kur laika maiņa ir ļoti svarīga. Es neuzskatu, ka lauksaimnieki spēj izskaidrot savam govīm, kāpēc tiek mainīts laiks, jo lauksaimniecība ir joma, uz kuru ļoti negatīvi mm, tiek atstāta ietekme bioloģisko laiku, jo mēs nespējam pagriezt, mainīt. Arī Šeit ir jāsaprot, ka lauksainiekiem ir bērni jāsūta skolā, daudz darbu jāapdara. Es tāpēc vēlos aicināt komisiju uzņemties iniciatīvu un grozīt šo, regulu, šo direktīvu. Paldies, Dehovski kungs. Předající, vážená paní komisařko, dámy a pánové, kdyby se dneska hlasovalo znovu... Dámas un kungi. Asi byste Ja šodien uh, būtu balsojums, es domāju, ka iespējams es aicinātu jūsu komisāris uh, kundzi paskaidrot, kādi ir iemesli pārējai uz vasaras laiku. Un ja jūsu attieksme būtu tāda kā tagad, es tiešām vēlreiz vēlētos, lai visi balsotu par jūsu komisiju. Uh, mēs iestājāmies par pilsoņu interesēm. Ja ir 500 uh, tūkstoši cilvēki Eiropā, kuri vēlas atcelt šo vēsturisko pārēju uz vasaras laiku, es taču sagaidītu, ka jūs pilsoņu uh, viedokli ņemtu nopietni vērā Lūdzu, izbeidziet būt tik ironiska šajā jautājumā. Lūdzu, nopietni domāsim par šo svarīgo jautājumu, kas ietekmē pilsoņus. Mainīsim lietas. Paldies, Konstants Kundze. Jā, für... Jā, ir nu gan debates. Visas politiskās grupas Kreisie runā, labie aplaudē, labie runā, kreisie aplaudē. Kaut kas tāds nav redzēts, viss ir vienisprātis, absolūti nekādas ideoloģijas. Vas, pārēj uz vasaras laiku un no vasaras laika cilvēki to nevēlas, bet komisija nostājas pozā un saka, ka tie nesot argumentu. Jums tulīt būs atkal iespēja izteikties. Uh, Piecelieties un pamatojiet, kāpēc ir jābūt šādai laika maiņai. Nestāstiet mums un iedzīvotājiem, ka mums ir jāpierāda. Pierādiet jūs, kāpēc ir jāgriež pulkstenis. Bet tiešām nosauciet labus argumentus. Tas, ko jūs līdz šim izdarījāt, bija vienkārši nepieklājīgi. Madame Šoidrova. Šoidrovs kundze, lūdzu. Madame Šoidrova. Šodros kundze. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem par eh, to, ka visas politiskās eh, grupas atbalsta šo jautājumu un šo nostāju. Nu, neustveriet to personīgi komisārs kundze, bet jūs pārstāvat šeit Eiropas komisiju. Uh, Tādēļ eh, man eh, jautājumi ir vērsti tieši jums. Ļoti daudz cilvēku sniedz daudz un dažādus eh, iemeslus, kādēļ mēs uzdodam šo jautājumu jums, vai ir nepieciešams mobilizēt cilvēkus, lai mainītu pulksteņus, lai pārīdz vasaras laika. Es domāju, ka šajā jautājumā mēs varam pierādīt, ka Eiropas institūcijas var rīkoties un atrisināt ātri šo tehnisko jautājumu. Jo cilvēki vēlas, lai mēs risinātu svarīgākus vēl jautājumus, bet eh, šīs jautājums arī ir jārisina. Lūdzu, rīkojieties. Un noslēgumā Kelikungs. Jā, paldies mani novērojumi liecina, ka arī es esmu pēdējos gados pārliecināts par to, ka tas e, pārēja e, šo laiku e, nav nepieciešams, jo zieme tiek nonāk pie mums ātrāk un pavasars attālinās. Ietekme uz iedzīvotājiem, uz mūsu kultūru, uz enerģētiku. Bekerkungs norādīja uz vairāk kā 40% vairāk negadījumu es domāju, šeit viss ir skaidrs. Un viss, kas ir nepieciešams, ir komisijas direktīva, un es domāju, tas neko nemaksās, un cilvēki priecāsies. Un mums jāpierāda iedzīvotājiem, ka, eh, ka šeit var kaut ko mainīt, un eh, kāpēc mēs nevaram rīkoties tā, kā citi ir darījuši. Mums ir jāveic šīs pārmaiņas pēc iespējas ātrāk, jo mēs nevēlamies, lai ziema iestājas naktī un eh, pavasaris, lai nāk tad, kad tam ir laiks. Nous avons conclu le catch the Repasser la parole à madame. Mik brīvā mikrofona procedūra dod vārdu uh, komisārai Bulcē. Komisārs kundze, mēs esam pabeigušos klausīt brīvā mikrofona procedūru. Jums tiek dots vārds. Priekšsēdētāji, godējumie parlamenta deputāti, No sirds pas, vēlos pateikties jums par šīm jaukajām debatēm, un tas ir spēcīgs vēstījums, kas izskan no visu partiju pārstāvjiem. Es ievadvārdos sacīju, ka komisija apzinās argumentus par un pret, bet arī gribu norādīt, ka personīgi esmu runājusi ar dalībvalstīm, lūgus viņu viedokli, un viedoklis ir sašķelts. Tas nav tik um, viengabalains, kā jūs to gribat parādīt. Pastāv pētījumi, kas skatā ietekmu uz veselību, bet vēl aizvien nav spēcīgu argumentu šobrīd šobrīd varu piekrist tam, ka izaicinājums ir lielāks nekā mēs to vēlētos redzēt. Es jūs uzklausīju, bet arī vēlos norādīt, ka mana motivācija ir vienotā tirgus darbība un arī pieņemt vienbalsīgu lēmumu šī jautājuma sakarā kas būtu Eiropas līmenī. Šobrīd komisija nav domājusi par grozījumiem attiecīgajā direktīvā, bet gadījumā I parādīsies jauni pierādījumi. Mēs būsim atvērti savas nostājas pārskatīšanai. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētāģa debati.